Dzei, es gribu sveikt mūsu zālē Armēnijas delegāciju, kura piedalās 14. 4. Uh, uh, kopīgajā sanāksmē ar Eiropas parlamentu. Es gribu sveikt uh, delegācijas vadītāju Farmanu Jāna kungu. Es ceru, ka mūsu sadarbība un viedokļu apmaiņa, kas notiek šajās dienās, palīdzēs mums virzīties uz priekšu. Un gribu teikt uh, Armēnijas delegācijas pārstāvim, ka šobrīd mēs runājam par uh, sieviešu dzimumu orgānu kropļošanas izskaušanu, jo šodien ir diena, kas veltīta šai rīcībai. Tagad vārds Vikstro.